ieteikumu. Bet tagad eh, liekam uz balsojumu, eh, personāla balsojumu kārtībā programma tiesības un pilsoņiem 14.20. gadam. Personāls balsojums. Se cierra votación. Beidzam balsot. El informe queda aprobado. Pieņemts. Informe Gans sobre programmu. Tālāk. Gons ziņu jums tiesības un pilsonība 14.20. gadam. Personāls balsojums sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Informe queda aprobado. Pieņemts. Vinklera ziņojums pār autonomās tirsniecības preferencēm. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Frāgās Sestēves ziņojums par Eiropas Savienības Mārokas eh, protokolu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. La rekomendācija. Steinrūk ieteikums par Startautiskās darba organizācijas konvenciju. Par. Pret. Atturas pieņemts. Ieteikums, ko sagatavojusi Matjē Ujona. Šaujam ieroču detaļu sastāvdaļu izgatavošana. Par. Pret. Atturas pieņemts. Komprobamos! Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Aprobado. Pieņemts. Šolts ieteikums par Eiropas Savienības Ķīnas nolīgumu par pret apturas pieņemts. Moreiras ieteikums par lielopgaļas importu. Par. Pret. Pā, atkārtosim, jo jūs neceļat rokas. Moreiras ieteikums par lielopgaļas importu. Par. Pret atturas pieņemts. Kotiņī ieteikums par Eiropas Savienības un Kotivārs partnerattiecību nolīgumu par pret atturas pieņemts. Mato ziņojums. Zvejas produktu import. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Naranho ziņojums par globalizācijas fondu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais neinski ziņojums pār šo pašu tematu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kozlovska ziņojums. Šis pats temats. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jēglas ziņojums. Sārunas par Eiropas Savienības un Kanādas strateģiskās partnerības nolīgumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Svinbērnes eh, ziņojums. Pārsanācijas un re regulējuma režīms nebanku iestādēm. Par. Pret. Atturas pieņemts. Nībers ziņojums. Kosmosrūpniecības politika par pret atturas pieņemts. Del Castillo Vēras ziņojums mākoņdatošana par pret atturas pieņemts. Sedo ziņojums par Berek par pret atturas pieņemts. Rodus tas ziņojums zivsaimniecības politika. Pirmais grozījums, pirmā daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tādējādi padomes pozīcija apstiprināta. Stīvensons ziņojums. Kopīgā tirgus organizācija zvejas produktiem. Apstiprināta padomes eh, nostājā. Arsenis ziņojums pār Ziemeļaustrumu Atlantiju, dziļūdens krājumi. 131 grozījums no kompetentās komitejas balsojuma blokā par, pret, atturas pieņemts. 29. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 62. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt eh, seku turpmākie un Nākošais ir 131. par. Pret. Atturas pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt 136. un liekams balsojumu komisijas priekšlikumu par. Pret atturas pieņemts. Nākošais. Senis. Arsenis kungs, lūdzu. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar 57. panta otro punktu. Gribu aicināt atcelt galīgo balsojumu un nodot to komitejai, lai varētu sākt vienošanos par pirmā eh, lasījuma vienošanos. Liekam uz balsojumu Arsenis Konga priekšlikumu par. Frāgas kundze, lūdzu. Priekšsēdētājiem savas grupas vārdā, lūdzu. lai tiktu likts uz balss šīs, šī rezolūcija uz balsojumu, un parlaments gu, ir guvis eh, vairākumu atbalstu un nedomāju, ka ir jāatliek galīgais balsojums un lūdzu balsot par kompromisu. Kā to atspoguļoja arī Zivsainiecības komiteja, tāpēc aicinu likt šodien uz balsojumu, kā bija paredzēts šo dokumentu. Katrā ziņā krā, Prāgas kundze saskaņā ar reglamentu. Arsenis kungs, tas, ko viņš mums piedāvā, ir jāliek uz balsojumu, vai jūs pieturaties pie viņa ieteikuma un var balsot pār vai pret to, bet mums tas ir jāliek uz balsojumu. Liekam tagad uz balsojumu Arsenis kunga priekšlikumu pār balsojuma atlikumu, pār priekšlikumu, pret priekšlikumu. Atturas Arsenis kunga priekšlikums noraidīts. What? Bueno, vamos a comprobar. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Open. I think it was rejected clearly. Yeah, just about. Se cierra votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Un liekam uz balsojumu likumdošanas rezolūciju. Personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie Gardīni ziņojuma par civilās aizsardzības mehānismu. Pirmais grozījuma bloks par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Rezolūcijas projekts 100. Liekam uz balsojumu komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Un tagad likumdošanas rezolūcijas priekšlikums ar diviem grozījumiem. 107. grozījums par pret atturas pieņemts un 108. grozījums par pret atturas pieņemts. Liekam uz balsojumu mm, likumdošanas priekšlikumu personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Sančes presēdo ziņojums. Par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu 118. grozījums par. Pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Mērfijas ziņojums par rīsu importu no Bangladešas. Vispirms grozījuma bloks no 1 līdz 12. Eh, par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret pārbaudām elektroniski 13. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas priekšlikums par. Pret. Atturas pieņemts. Un tagad rezolūcija. Lūdzu. Senjor Murphy. Murphy kungs. Priekšsēdētāji. Saskaņā ar 57. Eh, reglamenta pantu aicinu nebalsot likumdošanas priekšlikumu, bet to nodot atpakaļ komitejai. Balsoties plenāru sēdes mandātu, mēs uzsākam pirmās trilogas sarunas ar padomu komisiju, lai varētu panākt pirmā um, lasījuma vienošanos. Merfī kungs, liekams balsojumu jūsu priekšlikumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tādējādi pāriem pie nākošā ziņojuma. Grotas ziņojums par siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotas soļu grafiks. Un personāls balsojums par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un saskaņā ar Hasīkundzes lūgumu liekams balsojumu rezolūcijas priekšlikums par pārstrādes papīru. Pirmkārt, desmitais grozījums par Otrs ir kontrā. Pret. Liekam šobrīd uz balsojumu rezolūcijas priekšlikumu par kritērijiem, kuri ļauj noteikt, kad pārstādes papīrs vairs nav atkritumi. Okay. Yes, Mrs. McGuinness. McGuinness, kundz, lūdzu. Ah, Priekšsēdētāji, grib palīdzēt jums uzdevumā. Tā ir pēdējā lapuse no visām, kas jums ir balsošanas sarakstos, ja tas var līdzēt. Ikviena palīdzība ir noderīga šajos grūtajos laikos, Magines kundze. Every, of... Visi apzinās, ko mēs šobrīd balsojam ļoti labi. Enmienda Numero 10. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. I por muy estrecho ļoti, ļoti tuvu, bet noraidīts ar nedaudzām balsīm. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 104. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vamos a votar. Piektais grozījums par pret atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts vienāds balsu skaits. Pauzēs! Lauču! Astotais. Sākam balsot. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Astotais. Siete. All right, all right. Enmienda número 7. Septītais, saka priekšsēdētājs, par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Enmienda numero 8. Astotais. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad liekam uz balsojumu. Rezolūcija kopumā. Personāls balsojums. Sākam balsot. Qualified majority is required? Yes. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Bueno, vamos ahora. Tagad. Sala Franka kungs. Gribētu izteikties paldies priekšsādātājiem. Negri... Lūdzu vārdu vairāk kārt, lai norādīt, ka Frāgas kundzes balsojumā mana mašīna nedarbojās, bet mans balsojums bija par. Jā, tas tiks saglabāts vēsturē. Un tagad mēs balsojumu pārtraucam, jo būs svinīgā sēde, kurā piedalīsies Mali Republikas prezidents un atgriezīsimies pie balsošanas pulksten 12.30. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen! Cienījamā prezidenta kungs, cienījamie kolēģi, mums ir liels gods mūsu vidū Eiropas parlamentu plenārzādē sveikt Ibrahim Bubakar Keita kungu. Malī mums ir ļoti īpaša zeme pēdējo laiku. Notikumiem esam uzmanīgi sekojuši līdzi. Šie notikumi